Forsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, deputāti. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, kad mēs ar jums tikāmies pirmoreiz, jūs man toreiz stāstījāt, cik svarīgi jums ir ilgspējīga transporta sistēma Eiropā. Tāpat jūs arī stāstījāt man par savu apņemšanos doties dzelzs priekšā riteņbraukšanu. Uvedomil, koliko historije māmē s pānom Kramerom. Jā, mums ir kopīga vēsture. Abi dzīvojām dzelzs priekškara aizsegā, priekšsarētais Berlīnē, Bratislavā. Toreizējā Eiropas sadalīšana nav iedomājama mūsdienu cilvēkiem – Eiropas vienotība pēdējo 25 gadu laikā ir milzīga transformācija. Augstā kara visvairāk skarta e, joma tieši transports arī bija. Tieši tādēļ tā būs mana prioritāte mazināt joprojām sastopamās atšķirības, īstenojot TNT e, tīklu programmas. Priekšsēdētāji kungs, deputāti, dāmas un kungi. Es tāpat kā jūs kandidēju Eiropas parlamenta vēlēšanās, mani ievēlēja, es arī tikos ar ļoti daudziem vēlētājiem. Es labi apzinos, cik liel, lielas bažas māca cilvēkus par šiem jautājumiem. Iedzīvotāji man arī apliecināja, ka transports un labi funkcionējuša transporta infrastruktūra viņiem ir ļoti svarīga. Eiropas parlaments ir trīskāršojis TNT uh, eh, koridoru finansējuma apjoms. Man jāsaka, ka tas ir labākais pierādījums mūsu iedzīvotājiem. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Transports un mobilitāte ir Eiropas integrācijas sirdī, un es tiešām ticu, ka 21. gadsimta Eiropa ir pelnījusi pasaules klases transporta sistēmu. Ja mēs vēlamies palikt pasaules līderi vidē draudzībā, draudzīgā, drošā un modernā transporta mobilitātē un loģistikā. Citiem vārdiem sakot, tas ir būtisks mūsu sabiedrības mugurkauls. Ekonomiskā izaugsme un pastāvīga darba vieta radīšana ir Junkera komitejas galvenā prioritāte. Un es tiešām ticu, ka arī transporta un kosmosa joma varēs šajā jomā dot savu artavu. Es e, esmu gatavs darīt visu, lai izveidot šo jauno 300 miljārdu investīciju pakotni, izveidojot eh, Eiropas Savienības fondus, kur ir domāti Eiropas Savienības infrastruktūras modernizācijai. Tam mums ir nepieciešami labi projekti. Mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar Eiropas Investīciju banku, un mums ir nepieciešams izveidot labas attiecības ar privāto sektoru, lai uzsāktu šo lielisko darbu, smago darbu, lai izveidot 21. gadsimta infrastruktūru 21. gadsimta Eiropā. Un, protams, mums tas ir jādara ar ļoti skaidru vīziju. Mēs nevaram Eiropu sagatavot tam, kas ir nepieciešams jau šodien. Mums Eiropa ir jāgatavo tam, kas to gaida 10, 20 un 30 gadus raugoties no šā brīža. Mums ir nepieciešams izveidot inteliģentas transporta sistēmas, pilnībā intermodālu, integrētu, uh, transporta tīklu, kur balstītos uz satelītu un digitālajām tehnoloģijām. Mums ir nepieciešami jauni pakalpojumi un produkti, kuri ļaut Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem izvēlēties ilgtspējīgus transporta risinājumus, pie tam tādus risinājumus, kurus varētu viegli, kuriem varētu viegli piekļūt ar viedtālu runu aplikāciju. Uh, 70% Eiropas iedzīvotāji dzīvo pilsētās, un arī pilsētās ir nepieciešama adekvāta infrastruktūra. Tāpēc mums ir nepieciešama tāda transporta sistēma, kas balstītos uz inovatīviem risinājumiem. Tas varētu radīt eh, tā saucamos cool jobs jauniešiem, kas eh, vienlaicīgi ļautu arī nodrošināt adekvātus darba apstākļus 11 miljoniem, kur šobrīd Eiropā strādā transporta sistēmā. Un, protams, mums ir jāpalielina drošība un drošums. Jūs noteikti man jautāsiet, kā mēs to vēlamies panākt, kur sākt Es jau vairāk kārt esmu pieminējis TNT tīklu, un eh, jums šeit var apsolīt, ka šo projektu īstenošanai es veltīšu visus savus pūliņus. Es strādāšu pie visiem koridoriem un mēģināšu strādāt, lai izvairītos no visiem šaurajiem ahilē papēžiem. Un arī dalību valstīm būs jādara savs mājas darbs, lai šo TNT tīklu iedzīvinātu, es esmu gatavs strādāt pie tiem likumdošanas projektiem, kuri jau ir iestrādēs. Runiet par ceturto dzelzceļu pakotni un par vienotajām Eiropas debesīm. Vēlos eh, jums apsolīt, ka es ļoti labi eh, saprotu šo projektu sociālo delikātumu. Tāpēc mums ir jāstiprina sociālais dialogs ar mūsu sociālajiem partneriem, modernizējot transporta industriju, bet mēs nedrīkstam samazināt Eiropā jau iesakņojušos sociālos standartus. Eiropas transporta uh, nozara ir izveidojis ļoti augstas pasaņ, pasažieru tiesību aizsardzības standartus, un esmu pārliecināts, ka daudzas eh, kompānijas tas ir uh, tas ir piespiedis vairāk neveikt eh, pārlieku lielus, pārlieku lielas rezervācijas. Godātās dāmas un kungi, mums ir jānodrošina mūsu dzelzceļa sektoru savstarpējā savietojamība un izveidot jaunas signalizācijas sistēmas tādas kā ERTS ir ārkārtīgi svarīgi. Tās ir pieejamas, bet mums tās ir jā, mums tās ir jāizmanto. Šobrīd eh, Eiropas Savienībā ir 26 tūkstoši dažādu nacionālu noteikumu, kas traucē izveidot eh, savstarpēji savietojamu dzelzceļa sistēmu. Mums ir jānodrošina augstas kvalitātes un finansiāli izdevīgi pakalpojumi priekš eh, patērētājiem, un vienlaicīgi Eiropas Savienības dzelzceļa pārvadātājiem ir jāsaglabā sev pasaules klases niša. Es ticu, ka mēs izveidosim vienotās Eiropas debesis. Mēs nevaram atļauties zaudēt 5 miljārdus katru gadu tikai tāpēc, ka mums nav vienotas Eiropas debesis. Un tāpēc eh, daudz avio pārvadātāji ir spiest izmantot citus eh, gaisa ceļus, tādējādi palielinot CO2 emisijas. Piemēram, vidējos austrumos mums, mēs jau sastopamies ar ārkārtīgi spēcīgu konkurenci. Mums ir jāpieņem pareizie lēmumi, bet mums ir jāsagatavo arī gaisa pārvadātāji šīm izmaiņām. Kā jūs zināt, Cezara ir panācis ārkārtīgi daudz un izmantot visu mūsu satelītu potenciālu ļaus mums arī palikt pirmajās vietās pasaulē šajā jomā. Kā visiem zināms, Eiropa ir pasaulē lielākais tirzniecības kopums. Bet šeit tad mēs aizmirstam, ka 75% no visiem Eiropas Savienības eksporta pakalpojumiem veica jūras pārvadājumi. Trīs eh, no Eiropas Savienības ostām ir lielākās uz mūsu zemeslodes, tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst arī jūrniecību, jo jūrniecība, kā arī citi sektori, ir, tam ir jātiek pilnībā integrētam kopīgajā Eiropas transporta jomā, transporta zonā. Un tam ir jābūt savērtam kopā ar Transeiropas koridoriem. Tādējādi Eiropas jūrniecības eh, sistēmu mēs padarīsim par pilnīgi visiem pieejamu. Tas ļaus mums cīnīties arī pret gaisa piesārņojumu, jo runājot par globālu nozari, mums ir jāsadarbojās ar Pasaules jūrniecības organizācija un eh, Pasaules civilās aviācijas organizācija, un tas ir ļoti svarīgi. Raugoties uz jauniem potenciāliem ceļiem, vairāk uzmanības vajadzētu vērst uz iekšzemes ūdens ceļu izmantošanu. Bieži vien tas var būt labākais risinājums, kā izvairīties no piesārņojuma, bet iekšzemes ūdens ceļu piedāvājums ir ārkārtīgi sadrumstalots. Piemēram, Donava izmanto tikai 15% no tās transporta kapacitātes. Tādas programmas kā Niades ļauj mums iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus, kuri uz vienādiem noteikumiem ar citiem varētu piedalīties godīgā konkurencē. Tagad par ceļu transportu. 72% no visiem pasažieriem pārvietojas ar mašīnu, un 45% no visu kravu pārvadājumiem Eiropā notiek ar smago mašīnu palīdzību. Tam ir nepieciešams labāks ceļu transporta organizācijas tīkls, un mēs nevaram atļauties, ka smagās mašīnas tukšas pārvietojas pa mūsu ceļiem, uh, Tādējādi mēs zaudējam apmēram 1% no IKP un mēs izveidojam arī nevajadzīgas sastrēgumus. Infrastruktūra un labāka nozares organizācija ļaus mums sasniegt šos mērķus. Uzskatu, ka mums ir jāraugās daudz eh, sīkāk uz to, kā piemēram piemērot ļoti labus uz papīra noteikumus, tādus kā kabatāžu, bet kas eh, reālajā dzīvē nedarbojas pietiekami labi. Es eh, esmu gatavs izmantot jaunās tehnoloģijas, lai palīdzētu risināt šos, šīs problēmas. Es eh, tiešām ticu, ka sasniegt eh, kaut ko šajā jomā mums palīdzēs izvairīties arī no nāves gadījumiem uz ceļiem. Katru gadu Eiropā uz ceļiem bojā iet 26 tūkstoši, un šis skaitlis ir nepieļaujams. Drošība, drošība un vēlreiz drošība, ja mēs uz to ja mēs pie tā piestrādāsim, tad Eiropa kļūs par drošāko ceļu kontinentu uz pasaules. Viedie transporta līdzekļus ceļiem, tādi, kur izmantotu jaunus energoavotus, tas ir nākotnes ceļu pārvadātāju mērķis, bet eh, mums ir jānodrošina tam adekvāts eh, regulatorais ietvars, proti likumdošanas akti. ārkārtīgi priecājos, ka, lūk, atkal mēs esam šajā telpā un varam runāt par transportu. Transports pats par sevi nav nekas bez tā lietotājiem. Lietotāji ir ārkārtīgi svarīgi, un tieši viņiem e, mums jāveido tāda nākotne, kas, kas ir atbilstīga. Līdz 2020. gadam mūsu mērķis ir uzlabot e, visa veida e, infrastruktūru tā, lai mūsu patērētāji var izmantot kosmosa piedāvātās priekšrocības. Un te es runāju par Galileo un Koperniku programmu. programmu. Gal galā mums jau ir 30 satelītu palaišanas plāni turpmākajos piecos gados. Mums ir būtiski ražošanas bāze, to iespē, spēsim izmantot. Un potenciāls ir milzīgs. Varēsim tādā veidā uzlabot savu konkurētspēju, veicināt pētniecību un novatorismu un galu galā radīt izaugsmu un darba vietas, kas būtu ļoti kvalificētas kosmos, bet neaizmirsīsim, ka kosmos vien ir jānodod tieši pilsoņu rīcībā. Ir vajadzī, atcer, vajadzīgs atcerēties, ka viņi taču jau to izmanto. Vienalga, vai viņi zvana, lido kaut kur, klausās laikas ziņas, vai vienkārši internetā meklē savu tuvāko retu restorānu. Viņi jau šādā veidā izmanto ar kosmosu saistītas tehnoloģijas. 5% no Eiropas IKP ir atkarīgs tieši no globālām šā satelīta navigācijas sistēmām. Nu, protams, tieši tāpat kā visi uzņēmumi un pasākumi, kas ir tik kompleksi un sarežģīti, tam visam ir vajadzīgs laiks un tāpēc arī Galileo projekts eh, ir aizkavējies, bet nedrīkstam justies demotivēti. Nē, es domāju, ka mums ir spēja tomēr šo situāciju vērst par labu, virzīt uz priekšu un spēcināt mūsu kosmosa pētniecības programmas. Priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Transports ir nozara, kas skar un ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Transports ir modernas sabiedrības mugurkauls. Eiropas Savienības eh, transporta sistēma ļaus eh, Eiropu padarīt par inovatīvu un modernu kontinentu. Es kā transporta un kosmosa komisārs eh, veidošu Eiropas eh, infrastruktūras tādējādi, lai tās atbilst 21. gadsimtam, lai tās veicinātu mūsu ekonomisko izaugsmu, jaunu darba vietu izveidošanu un aizsargātu arī vidi. Paldies!